lūgumu juridiskajai komisijai. ETP, ALDE un GONGL e grupas ir lūgušas nosaukt delegāciju e, locekļus. Tātad e, saraksts ir pievienots mūsu sēdes protokolam. Ja līdz protokola apstiprināšanai nebūs celti iebildumi, tad uzskatīsim, ka kandidatūras ir apstiprinātas. Konstitucionālo jautājumu komisija saistībā ar eh, reglamenta 211. panta